Voilà, bonjour à tous, la séance est ouverte. Labrīt visiem, sākam šārīt sanāks. Eh, plenārsēdi vispirms man būs neliels paziņojums. Es esmu saņēmis no sociālistu un demokrātu grupas Eiropas parlamentā aicinājumu um, ies, iesniegt attiecīgos cilvēkus uh, komiteju sanāksmēs un komiteju sastāvā, un šis saraksts ir pievienots, un ja jums nebūs nekādu iebildumu, tad mēs pieņemsim, ka šīs kandidatūras tiek pieņemtas. Šobrīd sāksim izskatīt Ekofin padomas 7. septembra īpašās sanāksmes secinājumus. Un vispirms eh, padomas vārdā es dodu vārdu Beļģijas finanšu ministram Reinders kungam, priekšsēdētājiem. Paldies! Eh, vēlējos vien informēt, ka Ekofina padoma, kas notika Briselē, ļāva mums pavirzīties uz priekšu divos svarīgos jautājumos, pieņemot vienlaikus eh, šo te eh, plānu, kas paredz ieviest jaunu